varbūt nav ideāla, bet tomēr mēs pieņēmām ļoti nopietnas lēmumus, varbūt pēdējā brīdī, bet tomēr tos pieņēmām. Paldies! Paldies ministras kundzei, saka priekšsēdētāji. Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu. Tagad mūsu darba kārtībā ir padomas un komisijas paziņojums par situāciju Japānā, eh, arī par atomreaktora negatīvumu. Došu vārdu ministras kundzei, lūdzu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, komisāri, cienījamie deputāti. Padoms vārdā es vēlētos izteikt visdziļāko līdzjūtību Japānas tautai. Tiem, kas ir zaudējuši savus mīļos, un arī tos daudzos citus, ko tādā vai citādā veidā skāruši traģiskie notikumi pāris dienas atpakaļ. Es arī augstu cienu to drosmi un izturību, kas šobrīd cīnās par to, lai cīnītos ar uh, briesmīgā zemestrīces un tsunami sekām, kā arī uh, tos, abrīnoju tos, kas uh, cīnās ar atomu incidentiem. Eiropas Savienība arī ir līdzās Japānas cilvēkiem, šajos ļoti grūtajos laikos. Mēs jau esam snieguši Japānai ļoti konkrētu palīdzību. Jau tajā dienā, kad notikas pirmā zemestrīce, Eiropas padome un augstā pārstāve un komisija jau mobilizēja visu atbilstošo palīdzību. Tika izveidota Eiropas civilā aizsardzības, uh, Eiropas civilā aizsardzības mehānismu ietvaros, uh, mēs piedāvājam koordinētu palīdzību un Eiropas Savienība jau nekavējoties varēja reaģēt un sniegt palīdzību, ko lūdz Japānas eh, valdība. Eiropas Savienība ir eh, gatava uh, atsaukties uz specializētas palīdzības sniegšanu, humanās palīdzības sniegšanu, kādu Japānas puse varētu vēlēties saņemt. Un tādēļ padomas vārdā es vēlētos pateikties īpaši komisārai Georgievai un augstējai pārstāvēji par ātru, uh, visaptvarošu un saulēcīgi koordinētu mm, atbildi uz uh, katastrofu. Atsevišķas dalībvalstis arī ir gatavas piedāvāt savu palīdzību. Ir arī svarīgi minēt, ka makroekonomiskā ietekme, ko radīs Japānas krīze, arī tai būs jāsako, un to padomu noteikti darīs. Ministriem jau bija e, pirmās debates Ekofin e, brokastu laikā 15. martā. Mūs visvairāk, protams, uztrauc e, Fukushimas atomelektrostacijā. Es gribētu uzsvērt faktu, ka Ungārijas prezidentūra ir rīkojusies nekavējoties ņemot vērā to, cik ļoti nopietni ir šie notikumi un kā tie varētu ietekmēt Eiropu īpaši attiecībā uz kodoriskiem. Mēs jau esam izveidojuši at atomenerģētikas jautājumu darba grupu, lai izvērtētu situāciju Japānā, kā arī tās iespējamās sekas, ko šī situācija varētu radīt Eiropas Savienībai. Es vēlētos pasvītrot, ka e, pirmais vēstījums, kas nāca no padomas, bija solidaritāte, līdzjūtība un gatavība sniegt humāno, kā arī tehnisko palīdzību Japānai. Šis vēstījums arī izsaka cieņu izturi, to cilvēku izturībai Japānā, kuri joprojām cīnās, lai e, savestu kārtībā situāciju Fukushimā. Un pateicoties viņu izturībai šajos ļoti grūtajos apstākļos, mēs tagad redzam cerību attiecībā uz situāciju eh, kodola reaktorā, lai gan situācija joprojām ir nopietna. Galvenais, eh, galvenā problēma, protams, ir piesārņojums. Mums ir jāturpina palīdzēt Japānai vai nu no divpusēji vai caur dažādiem koordinācijas mehānismiem ko vada eh, komisija vai Startautiskā atomenerģetikas eh, asociācija. Hungārijas laukati, eh, laukatīstības ministrs Sandors Fazeks ir teicis, ka visi attīstības ministri uz šo brīdi seko notikuma attīstībai Fukushimā. Radiācijas līmeņi Eiropas Savienībā ir normāli un ir izveidot atbilstoši kon kontrole pār pārtiks eh, un citām precēm, kas tiek importētas no Japānas. Un, attiecīgi, protams, Eiropas Savienībai ir jāreaģē šajā situācijā un jāmācās no šīs katastrofas. Pastāvīgi eh, nodrošinot augstus kodoldrošības standartus, joprojām ir galvenais uzdevums eh, Eiropas Savienības regulātoriem un operatoriem. Eh, taču šādi te uzlabojumi nozīmē to, ka mums vispirms ir jāmācās par spīti tam, ka šo katastrofu izraisīja ārējie faktori, nevis cilvēku kļūdas vai nepilnības pašā atomreaktorā. Un līdz ar to ir jau nolemts pārskatīt kodola drošības jautājums arī Eiropas Savienībā. 21. maijā ārkārtas eh, enerģētikas ministru padomē Ungārijas Nacionālās attīstības ministrs Tames Felāgi ir uzrakstījis eh, prezidentam Van Rumpojam eh, priekšlikumu veikt stresa testus kodolreaktoros Eiropā un mūsu kaimiņu valstīs. Mums ir jāņem vērā esošie notikumi un pilnā mērā jāņem, eh, jāizmanto tā pieredze, kas ir apgūta, kas attiecas uz drošības izvērtējumu. Katrai uh, kodola spēkstacijai, protams, ir uh, savas kaut kādas īpatnības dažādas ārkārtas procedūras, seismiskās situācijas atšķirs un tā tālāk. Un tieši tādēļ, iesaistoties dalību valstīm, drošības regulātoru grupa veiks šādu izvērtējumu, eh, konsultējoties ar attiecīgām ieinteresētajām pusēm. Lai gan ir skaidri, ir diezgan grūti eh, noteikt konkrētu datumu, ir skaidrs, ka eh, šis process notiks un jo ātrāk, jo labāk. Un, protams, eh, ka atomu piesārņojums nekad neapstājas pie Eiropas Savienības robežām. Tādēļ ir nepieciešams izvērtēt arī situāciju kaimiņu valstīs un tās iesaistot mums ir jāizvērtē arī esošās atomspēkstacijas jāizmanto dažādi starptautiskie eh, fórumi, kā Startautiskā atomenerģētikas eh, asociācija, G20 formāts un tā tālāk, lai iesaistītu arī kaimiņu valstis. Vispirms eh, es gribētu sacīt, ka mums ir jābūt ļoti caurskatāmiem par to, kādi būs šī te kodoldrošības izvērtējuma rezultāti. Otrkārt, lai arī cik eh, sarežģīta ir situācija Japānā, mums nevajag radīt eh, iespaidu, eh, ka mēs pievēršamies kodoldrošībai tikai tāpēc, ka ir notikusi šāda katastrofa. Bet ir jāizstrādā ļoti svarīgi, bet ir jāatcerās, ka jau 25 gadus mums pastāv attiecīgā likumdošana, kas regulē šo sektoru. Mēs sekosim notikuma attīstībai Japānā un uh, cienījamais eh, priekš, eh, pre, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eiropas padomu šajā nedēļā izpēt vēlreiz eh, paskatīs, apskatīs Japānas situācijas rezultātus, un es gribētu vēlreiz paust eh, nebeidzamu solidaritāti ar Japānas eh, tautu, kā es to daru šodien. Eiropas Savienība ir gatava turpināt un sniegt jebkuru palīdzību šajos grūtajos lauku, eh, laikos. Un es vēlreiz izsaku abrīnu drosmei, kādu izrādījusi Japānas tauta. Paldies, ministres kundze! Vārds Otinger kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi deputāti. Eiropas komisija jau ir paudusi savu solidaritāti miljoniem Japānas pilsoņu un Japānas valdībai. Mēs izteicām savu līdzjūtību un mēs ļoti augstu vērtējam tautas drosmi un atturību cīnoties pret šo traģēdiju. Esam izteikuši savu apbrīnu par to. Mēs esam palīdzējuši koordinēt katastrofas seku novākšanu, mēs esam eh, palīdzējuši koordinācijas centram un vēlamies eh, piedāvāt Japānai kopīgu palīdzību no Eiropas Savienības. Un Mēs runājam par pirmo palīdzības paketi no 13 dalībvalstu puses, gaidām tālākus piedāvājumus un jau tuvāko dienu laikā rītdien precīzāk, vai arī piekdien eh, ši, šai palīdzībai, humanai palīdzībai vajadzētu pienākt Japānā, un komisāra Georgievo pati dosies uz Japānu. Mēs arī izteicām piedāvājumus, lai palīdzētu Uh, slimnieku apkopšanā, un uh, tagad nesam saņēmuši vēl konkrētas prasības no Japānas. Runājot par enerģētiku, mēs uh, sazināmies ar Eiropas atomenerģijas aģentūru Vīnē un mēģinām katru dienu analizēt uh, drošības situāciju Japānā lai kaut kādā veidā aplēstu katastrofas sekas, mums ir jāapzinās, kas ir noticis šodienu laikā. Mēs sazināmies ar Japānas tehniķiem, inženieriem un valdību, un mēs ceram, ka uh, atomelektrostacija beidzot tiks padarīta nekaitīga un varēs izvairīties no turpmākiem negadījumiem. Mēs eh, saprotam, ka arī mums ir jāgūst mācība no šī negadījuma, no šīs katastrofas visām dalību valstīm, ar eh, visiem energo uzņēmumiem, kas joprojām izmanto kodola enerģiju, ar visiem uzņēmumiem, kas to ražo, un, protams, arī ar Eiropas Savienības dalību valstu atomenerģijas uzraudzības iestādēm. un pirmdien notiks ārkārtas energo padome. Ja mēs runājam par atomelektrostācijām Eiropas Savienībā, mums ir jāveic tāda kā inventarizācija un jāsaprot, ka dalību valstu nostājas ir ļoti atšķirīgas. Ir 14 valsts, kur joprojām ir AES, un 13 no tām to dara ilgst, ilgstoši. Vācijā tagad tiek runāts par atteikšanos no atomenerģijas. 13 valstīs nav AES atomelektrostaciju, divas valstis gan domā, ka varētu atkal izmantot atomenerģiju. Polija un Itālija ir šīs divas valstis. Jāņem vērā, ka kodola enerģija tiek izmantota un tā lielā, par lielai daļai atrodas dalībvalstu kompetencē, un mēs to cienam jāņem vērā, ka 30% no energo uh, kokteļa Eiropā ir 30%, bet tie tikai 8% Francijā un arī maza daļiņa Austrijā. Es domāju, ka uh, mums noteikti ir jārunā arī par infrastruktūru un neskatoties uz to, kāda enerģija, kāda energo avota tiek izmantu, er, izmantot Eiropas Savienībā, mums ir jāturpina uzlabot un izbūvēt sazarot esošās infrastruktūras jauno kapacitātē. Otra svarīgākā as ir drošība, infrastruktūra drošība, atomelektrostācija drošība. Tas ir mūsu visu kopīgajās interesēs, lai, pal, lai uzlabotu gan tur strādājušo dzīves apstākļus, gan arī aizsardzības līmeni mūsu pilsoņiem. Tieši tādēļ tas priekšlikums, par ko tagad apspriežamies, ir ļoti nozīmīgs. Mēs domājam, vai ņemot vērā jau tādas <clears throat> tādus cēloņus, kas izraisīja šo negadījumu, tos varēja īstenībā jau prognozēt. Varbūt, ka mums vajadzētu veikt tādu drošības pārbaudi Eiropā esošajās kodolstacijās. Un tādā veidā mēs varētu samazināt pastāvošos riskus, 143 atomelektrostācijās visā Eiropas Savienībā un tāpat varētu uh, organizēt un ieviest dažādas labākas koordinācijas pasākums. Drošība ir mūsu galvenais bauslis, nestoties uz to, cik daudz kodolu staciju ir kādā dalību valstī vai tajā vispār to nav vai tā tās vēlas atvērt. Tātad drošība ir galvenais postulāts jārunā arī par citiem kritējiem un uh, iespējamām katastrofām. Ja ir uh, zemestrīces, plūdi, tas viss rada briesmas. Ir jāpadomā par labākām dzēsēšanas iekārtām, par to funkcionalitāti. Un tāpat jāparūpējas uh, par elektrības pārdevi tad, kad <clears throat> Eh, ir eh, negadījumi un eh, jāparūpējas par šo reaktoru atdzesēšanu ar elektrību un tajā pašā laikā par to, lai negadījumu <clears throat> situācijā cilvēki nepalika bez enerģijas pavisam. Plānojot kodola stāciju celtniecību, ir jāapzina, kur tās tiks celtas, ir jāsaprot, vai šajā valstī pastāv zemestrīču, plūdu uh, un citi riski. Tāpat arī, piemēram, iespējama e, slidmašīna katastrofas, kiber uzbrukumi, teroristu uzbrukumi ir parādības, ko mēs iekļausim šajā kodola stāciju pārbaudas testā. Mēs eh, sadarbojamies ar Startautisko atomenerģiju atomenerģijas eh, aģentūru un jāņem vērā, ka tas ir tikai piedāvājums. Eh, piedalīšanās šajā projektā ir brīvprātīga. Dalība valstis var piedalīties šajā stresa testā, bet tas nenotiks piespiedu kārtā. Iepriekšējā runātāja pieminēja kaimiņu valstis, protams, arī tur drošība ir no svāra Šveicē, Ukrainā. Uh, Turcijā, Armēnijā. Krievijas federācijā man bija ilga saruna ar uh, Ukrainas energo ministru. Mēs runājam pa telefonu, un viņš teica, ja šādi stresa testi Eiropas Savienībā tiktu organizēti, viņš labprāt tajos piedalītos, tātad Ukraina tajos labprāt piedalītos. Un mums ir jāpārliecina arī citas valstis piedalīties šajos testos, šajos pārbaudījumos. Un vai šis projekts būs veiksmīgs, no tā ir atkarīga mūsu pieeja. Tātad, eh, vai mēs visi eh, tajos piedalīsimies, vai visas dalība valstis tajos piedalīsies, no tā ir atkarīga mūsu panākuma. Un eh, ja mēs varēsim pārliecināt paši sevi, tad mēs par šo uzskatu pareizību pārliecināsim arī, piemēram, Krievijas federāciju, Ukrainu un Šveici. Nākamo nedēļu laikā mēs apspriedīsim drošības kritērijus un, protams, esam gatavi cieši sadarboties ar parlamentu un visām ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienībām, NVO, energo uzņēmumiem, darba ņēmējiem, tehniķiem, inženieriem, cilvēkiem, kas strādā kodolstacijās, lai varētu izveidot pēc iespējas uh, labāku, plašāku un efektīvāku garan, uh, aizsardzības tīklu. Un mēs esam gatavi par to runāt arī eh, G20 līmenī. Mums ir eh, jāizveido tāda vispārēja reaģēšanas sistēma visā pasaulē, nevis tikai Eiropā. Tāda ir komisijas pozīcija un ITRE komiteja komiteja, uh, protams, ar mums ļoti aktīvi sadarbojas, un mēs arī sagaidām uh, atbalstu no padomes rīt un parīt uh, Briselē. Paldies! Grazie, komisāri! Paldies, komisārkungs! Un tagad došu vārdu ar EPP grupu un dodu vārdu Broka kungam. Prezidentin. Priekšsēdētājs kundze, Eh, Garī kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi, es uzskatu, ka dabas spēks atkal ir mums kaut ko mācījis, un mēs uh, sastopamies ar cilvēku iespēju robežām un redzam, ka cilvēki ir bezspēcīgi pakļauti šādam milzīgam dabas spēkam, un tieši tādēļ mums ir jāpauž solidaritāte Japānas tautai solidaritāti paužam domās un vārdos, bet arī e, palīdzot, sniedzot palīdzīgu roku, piedāvājot finansējumu materiālus, un mums ir jāatbalsta cilvēki šajos grūtajos laikos. Es domāju, tas ir e, ļoti e, svarīgi. Mums ir nevien jāpiedāvā palīdzība, bet arī mierinājums. Eiropas Savienībā ļoti daudz pilsoņi, nevien valstis, ir gatavi ziedot, ziedot savus privātos līdzekļus. Piemēram, es savā dzimtajā pilsētā trīs dienās savācu 50 tūkstošus eiro ziedojumu, un kas tāds notiek daudzās valstīs visā Eiropā. Tajā pašā laikā mums ir jāparūpējas par to, ka mēs eh, to neizmantosim eh, iekšējām politiskajām cīņām. Mums ir jāgūst pieredze un mācība no šīs traģēdijas, un tā ir jāanalizē, un komisāra kungs, es ceru, ka šie stresa testi atomreaktoros not, notiks visā Eiropas Savienībā, jo negadījumu uh, situācijā robežu ne, robežas nepastāv, un es ceru, ka izpēte arī piedāvās jaunus, drošākus energo uh, projektus, kas uh, ņems vērā gan klimata pārmaiņu ļaunās sekas, gan arī radīs jaunus jaunas darba vietas. Dāmas un kungi, mēs saprotam, ka cilvēku uzticība arī ir jāņem vērā. Uh, Un jāņem vērā, ka nekas nav uh, iepriekš paredzams vai aprēķināms. Es domāju, ka Japānas situācija mainīs mūsu domāšanu, un mums par riskiem ir jādomā uh, savādāk. Mums ir uz tiem jāraugās caur jauniem redzesleņķiem, mums ir jāpārdomā jaunas politiskās stratēģijas. Tas ir nepieciešams. Grācie. Paldies. Un tālāk. Ulskogas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Viena no pasaules visattīstīt attīstītākajām valstīm, gan no tehniskā, gan ekonomiskā viedokļa, ir apgriezta ar kājām gaisā pēc šīs katastrofas. Un, protams, ka vispirms mēs domājam par cilvēkiem, kas ir cietuši. Protams, ka mēs vēlamies izteikt mūsu līdzjūtību, taču mēs šeit varam saskatīt arī to, cik ļoti ievainojamas ir sabiedrības kopumā. Tas var notikt jebkurā valstī, pat tajās, kur drošības līmenis ir ārkārtīgi augsts. Šie līmeņi var pēkšņi pagaist. Un, protams, ka jūs ignorējat kodola enerģiju. Dažās valstīs Eiropā tās nav. Taču uh, daudzas valstis ir ļoti lielā mērā atkarīgas no uh, atomenerģijas. Un uh, arī kodola kapacitāte dažādās valstīs ir atšķirīga, bet taču mums ir jādomā ilgtermiņā, kā mēs apgādāsim savus iedzīvotājus ar enerģētiku, samazinot risku līdz minimumam. Mums ir jāsamazina sava atkarība un e, jāinvestē pēc iespējas vairāk e, zinātniskajā pētniecībā, lai mēs arvien plašāk varētu izmantot atjaunīgos enerģijas avotus, jo šeit ir ārkārtīgi liels neizmantots potenciāls. Un tā vietā, lai būvētu jaunas atomelektrostacijas, mēs varam saglabāt atkarību no uh, vecajām uh, atomelektrostacijām vēl eh, gadiem ilgi uz priekšu. Faktiski mēs ieķīlājam savu nākotni, eh, neizmantojot atjaunīgās enerģijas. Mums tiešām ir ļoti nopietni jāapspriež, kā mēs varam sasniegt Eiropas Savienības mērķus atjaunīgo enerģiju jomā un noteikt saistošus nosacījums par to, eh, cik liels procents eh, atjaunīgo enerģiju ir jāiekļauj katras valsts energo kokteilī. Paldies! Paldies un tālāk. Alda grupas vārdāiks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi esam redzējuši televīzijā, kāda izskatījās, eh, kādas ir ugunsgrēku un zemstrīču sekas. Uh, Šie skati ir šausminoši. Mēs izsakām, protams, līdzjūtību Japānas eh, tautai. Fukushimas eh, personāls joprojām strādā eh, spēkstacijā, lai aizkavētu radioaktīvo piesārņojumu. Un tas, protams, ir jāizvērtē ārkārtīgi rūpīgi visā Eiropas Savienībā, ieskaitot Briseli. Es apsveicu priekšlikumu veikt stresa testus, taču uh, Mēs nevaram tikai e, vienkārši veikt stresa testus par tehnoloģijām, ir vajadzīgs tos papildināt, piemēram, attiecībā uz drošības kultūru, jo ir jāspēj iedomāties dažādi riski. Institucionālais ietvars arī tas ir svarīgs. Ir svarīgi, kā atomelektrība elektrostacijas kompānijas e, sadarbojas savā starpā, tās nedrīkst vērtēt pašas sevi. Mums ir jāveic diskusijas balstoties uz jaunajām zināšanām un pieredzi. Varbūt ir nepieciešams radik eh, nepieciešama radikāla pasākuma. Mums ir jāreformē sava enerģētika, un tas ir jādara tulīt un nekavējoties. Paldies! Un tālāk vārds Čičesterkungam, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos izteikt savu abrīnu pret stoizisko izturētību, kādu eh, demonstrēja Japānas tauta, stājoties pretī šiem dabas spēkiem. Mums ir jāņem vērā to, cik ārkārtīgi spēcīga bija zemstrīce un tā sekojošais eh, tsunami. Es apsveicu stres testus Eiropas atomelektrostacijās, taču ir jāatcerās, ka uh, Kodola industrija jau ir visvairāk regulētākā un uz drošību vērstā pasaulē. Un es atceros eh, mūsu eh, kodola regulātora paziņojumu par to, ka jaunās eh, stacijas būs vēl drošākas kā esošās. Un tādēļ mēs varam paskatīties salīdzinājumā uh, Eh, cik liela drošība valda, piemēram, hidroelektrostacijās, ogļu, eh, akmeņogļu elektrostacijās un citās, salīdzinot ar atomelektrostacijās. Es redzu šeit mākonītim sudraba maliņu, kas ir pār Japānu. Es domāju, ka atjaunotnes darbs. Uh, ko varēs eh, finansēt no apdrošināšanas kompāniju dziļajām kabatām, eh, man liekas, eh, radīs jaunas atjaunotnes vilni visā Japānā. Un es domāju, ka dalību valstīm un citiem nevajag uzreiz vērsties pret atomenerģiju, kā tādu mums tā ir pārāk nepieciešama. Paldies! Un tālāk zaļo grupas vārdā Harms kundze. Priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, pats par sevi saprotams, ka mums ir jāizrāda savus atbalsts Japānai, jādara tas, cik vien labi to spējam, eh, palīdzot viņiem ar visiem spēkiem un līdzekļiem. Traģēdija, kas ir piemeklējusi Japānu, ir šausmīga, un, protams, Japānai nepieciešams mūsu stiprais plecs šajos grūtajos laikos. Bet tie, kas uh, runā par varoņiem Japānā, īsti neapzinās, ka tie, ko mēs saucam par varoņiem, daudz labāk nekā citi, apzinās, ka viņi tagad uh, liek uz spēles savu dzīvību, un tie, kas cīnās pret uh, avārijas sekām, īstenībā jau ir nāvei nolēmti. Neviena cita tauta visā pasaulē tik labi neapzinās, ko nozīmē šāds kodola uzbrukums, kodola uh, traģēdija. Uh, Hirošima un Nagasaki ir reāla vēsture, un katrs uh, bērns Japānā zin, ko nozīmē uh, šādas traģēdijas, uh, ko nozīmē šāda uh, atoma kušana. Un mums visiem ir jābūt nobijušamies, ņemot vērā to, kas notiek un kas vēl notiks. Uh, un Japānas iedzīvotāji ļoti labi apzinās šīs traģēdijas sekas un ko, ko tas vēl nesīs nākotnē. Varbūt vēl tikai Ukrāņi, kas pirms 25 gadiem Černobiļā piedzīvoja traģēdiju, tikpat spēcīgi saprot, ko tas viss nozīmē. Tieši tādēļ diskusijās mums ir jādomā par kodola negadījumu sekām savādāk nekā pirms 25 gadiem. Ir jāizdara pareizie secinājumi. Un tā ir tāda tehnoloģija, kas tiek izmantot arī citās dalību valstīs, un, ja kas, tā var um, um, izkļūt no jūsu rokām, tā izposta nevien pagātni un tagadni, bet savus kaitīgos taustekļus iestiepja arī nākotnē un izposta visu, kas atrodas tās tuvākajā rādījusā. Ja mēs runājam par stresa testiem, mums īstenībā ir jābūt daudz vaļsirdīgākiem, atklātākiem un jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir daudz AS, e kas ir uz riska robežas. Es šeit runāšu par tirāšu Beļ Beļģijā silo. Uh, Francijā, Kozloduja, Bulgārijā, pač Ungārijā. Un tur bija eh, Vācijā, mēs runājām arī par um, ūdeņa, ūdeņraža eh, eksploziju un vēl ir neskaitāmi nelaimes gadījumi, eh, kļūmes, kas ir bijušas konstatēts AS šeit Eiropas Savienībā un um, mēs īstenībā bijām tikai par solīt attālināt no tā, kas notika Černobiļā. Tādēļ uh, mēs nevaram izslēgt, ka jebkurā vietā varētu notikt šāds kodola negadījums stresa testi būs jākpilni tikai tad, ja pateicoties tiem varēs izstrādāt konkrētu plānu, proti kādos, kādās stacijās uh, Eh, mēs varam novērst risku un kā to izdarīt pēc iespējas efektīvāk. Ja stresa testi tikai eh, novedīs pie tā, ka mēs runāsim par jaunu AS būvēšanu, mēs eh, pa, pašpaļāvīgi runāsim, ka Eiropā jau nekad nenonāksim tādā situācijā kā Japānā, tad man šie stresa testi liekas aplami. Un es vēlējos arī pavaicāt, kas tad īsti definē šos stresa testus. Tie jau nebūs AS izvērtētājs operātoru un kas izvērtēs iegūto informāciju, jo līdz šim bieži vien tika pievērtas acis uz dažādām kļūmēm Eiropas atomelektrostacijās un Piemēram, kas notika Mahovces gadījumā, atomenerģijas aģentūra izsniedza tai atļauju, lai gan tā to nebija pelnījusi. Paldies! Però di, di rispettare i tempi. Paldies, lūdzu, ievērojiet savu sev atvēlēto runāšanas laiku. Un tagad eh, Debrunas kundze. Tāpat kā citi runātāji, vispirms vēlētos izteikt līdzjūtību tiem eh, cilvēkiem, kurus ir skārusi traģēdija Japānā, traģēdija, kura vēl nav beigusies. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu Japānas cilvēkiem, Japānas tautai palīdzēt kas mums būtu Eiropā jāmācās no Japānas uh, situācijas. Kododrošības jautājums, protams, šobrīd ir uh, darba kārtībā, kas attiec uz stres testiem, kurus uh, ierosina veikt Eiropas kodolspēkstacijās, ņemot vērā to, kas ir noticis Japānā. Tas viss varētu ievērojami ietekmēt enerģētikas politiku Eiropā un tas uh, vairāk aicina uh, mūs noteikt moratoriju kodola enerģijai un masīvi un ārkārtīgi apjomīgās investīcijas, uh, kas aiziet uz kodola sektoru, vajadzētu novirzīt uz atjaunīgajām enerģijām. Grazie per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Paldies. Brunas kundze Un tālāk proveras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos izteikt solidaritāti Japānas tautai un vēlos izteikt milzīgu abrīnu par viņu izturību un uh, stoicismu, ko Japāņi ir nodemonstrējuši stājoties pretī šai globāla līmeņa katastrofai. Viņi var kalpot par piemēru un ir pelnījuši mūsu atbalstu un palīdzību. Pieredze e, parādījusi, ka mums ir jāstiprina energo e, drošības sistēmu attīstība Eiropā. Un ir vairāk jāveido ārkārtas e, vai avārijas drošības struktūras, kas varētu mm, lielās, lielās avārijas situācijās iesaistīties. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst šo katastrofu, bet mums vajadzētu to izmantot arī zinātniskiem nolūkiem. Mums ir jāstiprina drošība pašreizējai, pašreizējām atomelektrostacijām, un varbūt ir jādomā par slēgšanu tām, kuras ir mazāk drošas, taču mums šeit ir jābūt pragmatiskiem. Fukushimas spēkstacijā uh, radās e, problēmas, jo kāds no dambjiem neizturēja. Un mums varbūt nav jāveido tāds pats e, modelis kā viņiem, bet e, Tālāk vārds Golniša kungam. Priekšādātājs kungs saka, Golniša kungs, šī traģēdija, kas skārusi Japānas teritoriju, patiešām ir traģiska un viņi ir pelnījuši mūsu līdzjūtību un solidaritāti no visas Eiropas. Un tomēr tam līdzi mums, protams, jādarbojas arī eh, atjaunošanas darbos, jo situācija, manuprāt, vēl nebūtu, nav atrisināta, nav stabilizēta. Šī valsts ir eh, pelnījusi mūsu abrīnu, tā ir spēcīga, tā ir pelnījusi mūsu respektu. Bet, un tāpēc eh, vi, jāskatās, kā viņi ir spējuši tikt galā ar visu šo birokrātijas slogu, kas viņiem, protams, ir tāds pats kā citur. Un šajā katastrofas brīdī viņi ir spējuši ļoti efektīvi nodrošināt glābšanas darbu, Un, protams, eh, darbs ir jāturpina, jāspēj nodrošināt tūmā pietiekam daudz eh, atbalsta platformas. Situācija nav vēl stabilizējusies un ļoti daudz bēgļu joprojām dodas prom, ļoti daudz bēgļu joprojām dzīvo bez jumta augstumā, nepietiek pārtikas. Bet mācība, kas mums jāgūst no, no šīs traģēdijas, ir šāda. Pirmām kārtām Atcerēsimies, ka vienmēr var gadīties tā, ka notiek visļaunākais, un tā tas arī mēdz būt. Titāniks arī tika celts kā kuģis, kurš nekad ne, ne, nenogrims, un tas nogrim jau pirmajā reisā. Un atcerēsimies, cik daudz sabiedrības uzmanības tika pievērsts toreiz šim pirmajam jūras braucienam, un toreiz tas netika ņemts vērā, ka varētu lūk būt šāda veida eh, problēmas. Un, kā jau teicu, vissliktākais var notikt, un šāda veida zemestrīce kopā ar tsunami pilnīgi noteikti var būt, eh, nu, to varētu definēt kā to pašu ļaunāko, kas varēja notikt. Un Un tāpat laikā šāda veida traģēdijas var notikt gan Karību salās, gan Kalifornijā, gan daudz kur citur. Un tāpēc mums ir jādomā par pilsoniskās aizsardzības pasākumiem. Un otra mācība, kas mums jāgūst, ir tas, ka mēs nedrīkstam paļauties arī panikai vienlaicīgi. Nedrīkstam tāpat laikā pateikt, nē, lūk, vairs vispār nekādas atoma enerģijas, tagad to pilnīgi izslēdzam no aprits. Un tāpat laikā atsakāmies no, vis, no ogļu enerģijas fosilās enerģijas. Nē, mums ir jādomā ilgtermiņā. Paldies. Eh, Paldies un tālāk nākamie runātāji, un pirmā no tiem būs Kalnietes kundze. Uz divām minūtēm lūdzu. Godātā priekšsēdētājas kundze, nelaime, kas piemeklējas Japānas tautu, ir milzīga. Vēlos apliecināt savu visdziļāko līdzjūtību cietušajiem un bojā gājušo ģimenēm un tuviniekiem. Cildenums un savaldība, kādu grūtajos pārbaudījumos apliecina Japāņu tauta, iedveš vislielāko cieņu un ir paraugs visai pasaulēji. Japānai stāv priekšā intensīvs noposīto teritoriju atjaunošanas darbs, kas prasīs ievērojams līdzekļus, tajā skaitā starptautiskas investīcijas. Tāpēc es aicinu 25. maijā paredzētajā Eiropas Savienības Japānas samitā pieņemt lēmumu par sarunu uzsākšanu par eiropas savienības japānas brīvās tirdzniecības līgumu. šim līgumam ir jābūt abpusēji izdevīgam tam jānodrošina vienādi tirgus pieejamības apstākļi abiem partneriem kā preču un pakalpojumu plūsmā tā attiecībā uz lauksaimniecības precēm. brīvās tirdzniecības līgums var kļūt par vienu no instrumentiem japānas trešajai atvēršanai kā tēlaini to nosaucis japānas premjerministrs kāns Tsunami izraisītā avārija Fukužimas atomelektrostacijā ir nopietns satraukuma avots visā pasaulē. Mums cieņā un pateicībā jānoliec galvu to varoņu priekšā, kas riskējot ar savu dzīvību strādā, lai stabilizētu situāciju atomreaktorā. Pieredze, kur avārijas novēršanā šobrīd gūst Japāņu inženieri un atomenerģijas eksperti, ir unikāla. Svarīgi, lai pasauli no šīs pieredzes mācītos. Fukužimas pieredzēji ir jākalpo cilvēcei, kļūstot par pamatu atomelektrostaciju testēšanai un uzlabotai drošības kritēriju izstrādēji. Un nobeigumā es vēlreiz vēlos apliecināt, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu mūsu vienam no vistuvākajiem partneriem Japānai. Paldies! Paldies! Un tālāk eh, Čilders kungam vārds. Kundzei, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji! Traģiskie notikumi, kas norisinājās Japānā, vēl nav noslēgušies. Vispirms, protams, uz tiem uh, reaģēja Japāņi. Ļoti ātri tas, not, tas notika ļoti ātri, un Japānas tauta izrādīja ārkārtīgi lielu uh, izturību, un viņiem būtu jākalpo par piemēru visai pārējai pasaulē. Taču Fukushimas uh, avārija ir jau sarežģītāks notikums. Japāņi ātri mācās, un arī Eiropā ir jāņem šīs mācības vērā. Un būtībā ir jādomā par drošību. Uh, visās atomelektrostacijās, kas darbojas eh, Eiropas Savienībā. Es gribu teikt, ka dalību valstīm ir jābūt vienādiem noteikumiem par uh, eh, AS drošību un radioaktīvu atkritumu apkalpošanu un apglabāšanu. Tas attiecas arī uz manu vēlēšanu apgabalu jo tieši tur tiek apglabāti radioaktīvie atkritumi no. Nu, tas ir tikai 280 km attālu no manām mājām. Un es gribētu teikt, ka jaunas spēkstacijas, spēkstacijas celtniecību vajadzētu pārtraukt, un Eiropas Savienībai vajadzētu uh, investēt vairāk atjaunīgās enerģijās un jāuzlabo energoefektivitāte. E Paldies! Uh, uzstāsies Bālēna kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Es varu pievienoties kolēģu paustajai līdzjūtībai. Es varu pie, pievienoties eh, Golniša kunga un Kalnietes kundzes teiktiem, kas kopā ar mani darbojas Japānas delegācijā. Bet mums noteikti arī ir jāmācās no šīs traģēdijas.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 Katastrofai ir jāiegūst starptautiska dimensija, ir jābūt simtprocentīgai caurskatāmībai, arī uh, jāuztver nopietni uh, starptautiskās atomenerģijas eh, uh, aģentūras ieteikumu un brīdinājumu. Par to nav bijušas diskusijas, un es varu piekrist visiem citiem, kas teica, ka mums ir jāpalīdz visiem spēkiem Japāns atjaunotnē. Tieši tādēļ brīvās tirzniecības nolīgums ir no īpaša svāra un tas ir jāatzīst pēc iespējas ātrāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Grazie, Paldies. Tagad eh, uzstāsies Piotrovska kungs uz vienu minūti. Bardzo, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi kā Eiropas parlamenta deputāts, kas darbojas uh, ES Japānas delegācijā, es vēlējos paust visdziļāko līdzjūtību un arī solidaritāti Japānas pilsoņiem, kas ir piedzīvojuši šo milzīgo traģēdiju. Mēs runājam par 10 tūkstošu cilvēkiem, kas zaudēja savus dzīvības, un 16 tūkstoši joprojām ir pazuduši bez vēsts. Skaitļi eh, mainās katru dienu, arī zemestrīce uh, radīja milzīgas zaudējumus zaudējumus 300 eh, miljārdu eiro apmērā. Japāna joprojām nav vērsusies pēc palīdzības pie Eiropas Savienības, bet mums noteikti šāda palīdzība ir jāpiedāvā. Mēs esam norūpējušies par uh, Fukushimas uh, eh, AS notikušo katastrofu Un e, šī negadījuma sekas noteikti varētu salīdzināt ar to, kas notika Černobiļā. Ekspertiem e, vajadzētu doties uz Japānu un konsultēties ar Japānas valdību. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Turmes kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies! Toshiba, Japānas uzņēmums un citi uzņēmumi, kas būvēja AS, vēl pirms 14 dienām savās brošūrās rakstīja, ka viņi būvējot visdrošākās AS pasaulē. Nu jā, tālūk ir ar drošību. Manuprāt, šī bēdīgā traģēdija Japānā ir mācība, un tai vajadzēja mums pierādīt, ka ir absurdi cīnoties pret klimata pārmaiņām, eh, tajā pašā līmenī eh, nostādīt eh, atomelektrostaciju Uh, vēja turbīnas un uh, saules baterijas, nolikt to visu vienā svaru kausā un apgalvot, ka visas šīs uh, energo iekārtas ir pietiekami drošas. Otingera kungs, vai nav pienācis brīdis, lai 2050. gada energo ceļa kartē jūs piedāvātu kaut vienu vienīgu scenāriju, kas norādītu, uh, kā mēs varētu izmantot par 100% ene, atjaunīgos energoavotus. Tas ir tas minimums, ko mēs varam piedāvāt Eiropas Savienībā. Tālāk runājot par stresa testiem, mēs to atbalstām, bet tiem ir jābūt obligātiem un eiropeiskiem. Uh, pirmie uh, banku stresa testi uh, tika pārāk manipulēti un tad bankas tika izņēmtas no šo pārbaudījumu aptvērumu un tikai otrā kārtā izdevās kaut ko panākt. Otrām kārtām jārunā par neatkarīgu uh, ekspertīzi. Taisena kungs no EONA, tālāk Eiro atomu ierēģi no Eiropas Savienības cilvēki no Vīnes, no atomenerģijas aģentūras. Uh, un nacionālo iestāžu regulējums. Arī viņi visi ir sasaistīti pinekļos, pat nacionālās iestādes neatzīs, ka e, pārbaudījumi, kas notika pirms sešiem mēnešiem, jau tagad e, neatbilst patiesībai. Mums ir nepieciešama neatkarīga ekspertīze, jo jāņem vērā, ka šie visi eksperti ir sasaistīti un viņiem. Un vēl viens vārdiņš. Otinger kungs, Es būtu ļoti piesardzīgs, uh, lolojot uh, uh, liels cerības attiecībā uz Sarkozī kungu runājot par atomdrošību. Liels paldies! Paldies! Paldies, saka, paldies, un tagad uzstāsies Sabīna Vils uz vienu minūti. Japāna. Japānā Uh, draudz uh, lielas briesmas Fukushimā un citās pilsētās pieaug radioaktīvais starojums. Un mēs esam skaudri apzinājušies, kādas ir šīs traģēdijas sekas. Tādēļ nekavējoties ir jāatsakās no kodola enerģijas. Protams, uh, eh, elektrokoncerniem tas nāk par labu, bet Ja notiek nelaime, tad uh, galvenie maksātāji un cietēji ir pilsoņi. Ir jābūt cilvēciskai apdrošināšanai visās AS, un cilvēkiem ir uh, jābūt uh, garantētai apdrošināšanai par visiem 100% nelaimes gadījumā, un tam ir jānotiek pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Eiropas Savienībā beidzot ir jāatsakās no kodola enerģijas un ir jāpieliek punkts Eiratom līgumam. Joprojām miljardi miljardiem eh, nodokļu maksātāju naudas tiek ieguldīts eh, bīstamā, bīstamo AES būvniecībā. Paldies! Grācie. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Mauro kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Manuprāt, tā būtu milzīga kļūda šobrīd pārvērst šo diskusiju šobrīd par tādu kā tiesas prāmu visam, kas ir moderns. Mums taču jāatzīst, ka viss šis modernās tehnoloģijas mums pirmām kārtām ļauj dzīvot ilgāk, ļauj dzīvot mums daudz labākos apstākļos. Tas ļauj mums arī mm, paļauties vairāk uz to, kas ir mums apkārt, nu kaut vai pārtiks nekaitīgums. Arī tas ir ļoti lielā mērā uzlabojies tieši pateicoties modernām tehnoloģijām. Uh, ir ļoti daudz, kas e, uzlabojies, un mēs sevi redzam šai kopējā projektā ceļā uz nākotni tikai kopā ar modernām tehnoloģijām. To mēs no tām varam mācīties, tās varam izmantot. Nu, protams, tās nenāk bez riska, bet šie riski var tikt novērsti, ja varam pie tā strādāt kopīgiem spēkiem. Ja varam ikdienas problēmas risināt kopīgi kā starptautiska sabiedrība. Elmār Brok, Elmārs Broks to arī teica tajā brīdī, kad runājam par lietām, tad, prot, tad eh, nu, protams, tajos procesos vienmēr ir iespējams kaut kādas kļūdas, jo mēs taču neesam nekādi pasaules valdnieki. Kļūdas ir tikai cilvēcīgi, tāpat arī nevaram ierobežot dabas spēku. Šajā gadījumā tā bija zemestrīce. Bet jāpatur prātā, ka, piemēram, pirms simts gadiem eh, rūpniecības apstākļos uh, būtu bijis, būtu bijis vēl vairāk upuru, būtu simtiem tūkstošu cilvēku upuru, daudz mazāk zemstrīces rezultātā. Šodienas modernās tehnoloģijas ir ļāvuši daudz dzīvības glābt. Mums ir vienkārši jāsakārto politikas, jāizveido atbilstīgas politikas, ir jāveic, jāizveido kopīgi, jāizveido struktūras, kas kontrolē eh, politiku īstenošanu, jāņem vērā visi tie risinājumi, kas mums ir pieejami, lai problēmas risinātu un jā, jārīkojas ar skatu nākotnē. Jā, jā, jārīkojas ilgi ilgtermiņā. Jāskatās nevis uz to, kas mums ir vajadzīgs šobrīd, bet jāskatās uz to, kas būs vajadzīgs nākotnē. Nedrīkstam eh, pievērsties pārāk sīkām detaļām. Mums vienkārši jāstrādā kopā un jādomā par to, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kur skārši tik milzīga traģēdija. Un Jo faktiskās eh, problēmas, tās problēmas, ko nevaram tik viegli risināt, ir tieši šīs problēmas, ar ko sastāpas iedzīvotājs vietas. Paldies! Tālāk Sārbu kundze uz pusotru minūti. Lielas paldies, priekšādātāji! Krīze, ko šobrīd piedzīvojusi Japāna, protams, mums visiem brada bažas, esam visi nobežojušies par atomreaktoru drošību. Un tāpēc mums jāuzdod jautājumu, cik lielā mērā arī mūsu kodola reaktori ir droši, cik tie ir nekaitīgi. Un arī manas valsts pilsoņi ir nobežījušies. Viņi, piemēram, uztrauc, piemēram, par Černabodas. Uh, atomreaktoru. Presē ir parādījies ļoti daudz informācijas, ir raksti par ar, ar šādiem jautājumiem, satraukumu ceļošiem apgalvojumiem. Un domāju, ka līdzīga veida situācijas ir arī citās valstīs. Arī citās valstīs ir, ies, ir iespējams tādas dabas katastrofas, kas varētu apdraudēt kodolreaktors. Nu, piemēram, pagājušajā nedēļā Vācijā tika pieņemts lēmums daudz sīkāk izpētīt visa veida kodolreaktoru, pārbaudīt to drošību. Un domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir svarīgi pārskatīt šo enerģijas ražošanas sistēmu. Un tas jādara attiecībā uz visu Eiropas Savienību, uz visām dalību valstīm. Visām valstīm ir jāizteno kontrols, ļoti striktas, ļoti bargas kontrols pasaules. Un šajā ziņā arī Eiropas komisijai jāpārliecinās, ka tādas tiek īstenotas, ka visi drošības noteikumi tiek korekti un atbilstīgi visur īstenoti. Tam komisijai jāsadarbojas attiecīgo dalību valstu varas iestādēm, lai, pie, lai īstenot kontrols un uzraudzību. Situācija Vācijā, es atvainojos, situācija Japānā mums parāda, ka mums ir jāņem vērā visa veida riski, tostarp arī katastrofa risks. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk uz vienu minūtu nākamais runātājs Görenkungs. Pāris vārdi par Japānu. Pirmām kārtām jādara viss, lai atvieglotu Japānas tautas ciešanas. Viņi ir pelnījuši mūsu līdzjūtību un mūsu solidaritāti. Otrām kārtām, kad runājam par dabas katastrofām, šīm divām zemestrīci un tsunami, pie, lūk, redzam, ka pievienojusies tam trešā kodola katastrofa. Un tas viss nozīmē tikai vienu vārdu. Tas ir jāizbeidz. Mēs, mums ir jāmaina domāšana paradigmas. Tā viss rezultātā parādās tikai divi jautājumi. Kas ir jāmaina? Un otrā otrām kārtām, ko spējam mainīt jau uzreiz tagad enerģijas ražošanas jomā. Piemēram, iedomāsimies, ja mums nebūtu vairs ne fosilo enerģija, ne kodola enerģija, mēs ļoti ātri spētu domāt par to, kā izmantot atjaunīgo resursu attīstības potenciālu. Un mēs gaidām, ka Eiropas Savienība pārdefinēs savu stratēģiju šai jomā un ņems vērā jaunu vīziju, tam ir vajadzīga griba spēks, un tad mēs, un attiecīgi arī precīzi ceļu kartu.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 Eikhot kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Otinger kungs. Otinger kungs, sākumā vēlējos jūs uzslavēt uh, ar jūsu uzsāktiem darbiem. Jūs pagājušajā nedēļā reaģējāt ļoti ātri, bet pēc tam novilcinājāties. Un pagājušajā nedēļā jūs teicāt, ka mums ir jādiskutē par Eiropas nākotni bez atomenerģijas, un pēc tam jūs to vairs neatkārtojāt, bet īstenībā mums par to vajadzēja diskutēt. Uh, Ļoti daudzi zinātniski pētījumi norāda, ka mēs varam sasniegt klimata pārmaiņu seku likvidēšanu bez atomenerģijas, izmantojot ilgspējīgus energoavotus. Un tā ir politiska izvēle ar vai bez atomenerģijas. Mums ir jābūt pret kodolenerģiju. Un ja cilvēki atbalsta tās turpmāk izmantošanu, tad viņiem ir jāpaskaidro, kādēļ. Tālāk runājot par stres testiem, divi jautājumi, Otinger kungs. Pirmām kārtām, kā jūs noteiksiet kritērijus, kā tie būs pietiekami neatkarīgi, un otrkārt, kas notiks, ja valsts šo stres testu neizturēs? Kādi būs noteikumi, kāds būs sekas? Paldies! Un tagad Kolārskas Bobīnskas kundze lūdzu. E, paņi Prevodničonci, paņi komisāri. Paldies, priekšādātāji. Komisārkungs. Mēs visi ārkārtīgi jūsam līdzi tiem, kas piedzīvoja šo katastrofu Japānā, tāpat arī paužam cieņu, sapliecinājums tiem, kas joprojām strādā pie situācijas stabilizēšanas, um, lai novērstu kodola katastrofu. Tas, kas notika Japānā, ir radījis ļoti dzīvīgas debatas Eiropā par to, ko darīt ar mūsu enerģijas avotiem šeit Eiropā. Pavisam nesen pieņēmām enerģijas stratēģiju Eiropai, kas paredzēta laikam eh, līdz 2020. gadam. Nu, tā vien šķiet, ka šī stratēģija šobrīd arī tiek apšaubīta. Uh, Šai stratēģijā tika teikts, ka kodolenerģijai vajadzētu nākt līdzi ļoti striktiem drošības noteikumiem un kritērijiem, bet tā kā tā ir neatņemama energo kokteļa daļa daudzās valstīs, tad man šķiet, ka diskusijām šobrīd vajadzētu virzīties eh, drīzāk uz tādu uz pras, uz ziņojumā minēto prasību spēcināšanu, respektīvi ir vajadzīga daudz spēcīgāka sadarbība Eiropas līmenī enerģijas jomā. Mums nepieciešams spēcināt Eiropas eh, enerģijas kopienu un jāiet eh, virzienā uz eh, kopēju enerģijas tirgu. Mums ir jāpārliecinās, ka kodolenerģijas politika tiek eiropeizēta. Ir nepieciešami šie stresa testi. Tie nedrīkst būt brīvprātīgi, tiem jābūt obligātiem, jā, tam jānāk kā neatņemamai kopējās politikas daļai attiecībā uz kodolenerģiju. Turklāt, manuprāt, Mums vajadzētu atbalstīt arī jauno tehnoloģiju iniciatīvas, un Eiropas stratēģija šai gadījumā ir balstīta uz diversifikāciju, uz dažādošanu. Tāpēc mums jāatbalsta mazie kodola reaktori. Tie maksā mazāk, tie ir drošāk, tie, tajos ir vairāk moduļu un tos daudz vienkāršāk arī testēt drošības jomā. Protams, eh, un es domāju, ka šāda veida iespēja būtu pieņemamāk arī pilsoņiem. Paldies, saka priekšādājās, tālāk Balčītis kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Japonijos valstybė ištiko neįsivaizduojamas. Lielas paldies! Japānu piemeklējusi dabas katastrofa, kādai nav precedenta. Lietuvieši piedalās visā šai solidaritātes kustībā, pauž atbalstu Japānas iedzīvotājiem, vācot līdzekļus un ziedojumus. Mēs paši ļoti labi vēl atceramies eh, Černobijas kodola reaktoru katastrofu. Un vēl 30 gadus tagad vēlāk vēl jūtam šīs katastrofas sekas. Arī šai katastrofai mums jāvirza uz pārdomām par to, ko varam mainīt šai jomā. Jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai dabas katastrofām nebūtu spējas nes līdzi vēl citas katastrofas, kā piemēram šajā gadījumā kodola katastrofa. Nepieciešams analizēt situāciju nepieciešams visus notikumus smalki izpētīt un uh, jā, jāceras, ka mums jau bija informācija par Černobeļas reaktoru un to, ka nepieciešams spēcināt kodola drošību. Paldies. Paldies tālāk, Dēvis Kungs, uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, nu, manas bažas par kodola enerģiju šobrīd aiz, ir daudz nomākuši manas bažas par klimatu pārmaiņām, jo mēs taču vēlamies cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Tas ir pilnīgi nenoliedzams fakts, tas bija nenoliedzams fakts pirms katastrofas un tas tā tas ir arī tagad. Protams, eh, ir bijušas kļūdas, ir bijis nepietiekams regulējums, nepietiekama neatkarība un, protams, nedrīkst arī celt atomreaktorus zemestrīču zonās, bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur pastāv šāda riski. Ir arī, mums ir ļoti daudz ķimis, ķimikā, ķimikālī rūpniecību, kur eh, katastrofu gadījumā mēs ciestu milzīgas sekas. Mums ir bijuši šausmīgi, vilc, šausmīgi vilcienu avārijas. Mēs esam mācījušies no visām šīm katastrofām, esam uzlabojuši drošības kritērijas, un tas pats jādara attiecībā arī uz atomreaktoriem. Paldies Dēvis kungam, un tālāk Siselis kundzei vārds uz vienu minūtu. Dāmas un kungi! Ja vēlamies nopietni izturēties eh, pret cīņu pret klimatu pārmaiņām, tad kodola enerģija paliks par neatņemamu daļu kopējā energo kokteilī. Mums nav vajadzīgas vairāk ideoloģisku runu, nē, mums jādod uz praktiskiem jautājumiem. Kādi tad bija galvenie iemesli šim incidentam un kā to būtu varējis, kā, mēs, kā tas būtu bijis varēts novērst? E, vai būtu palīdzēts ar lielāku uzraudzību, un vai bija visi drošības kritēriji piemērot un ievērot, kur, kā varētu labāk izmantot atkritumus, kas rodas procesa rezultātā, un vai regulātori izpild savus uzdevumus. Mums vispirms jāatbild uz šiem jautājumiem, un tikai tad varēsim tālāk pol uzņemties politisku atbildību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams sociāla līmeņa vienošanās par to, kādas tehnoloģijas ir pieņemams, un tos, tas attiecināms arī uz kodola tehnoloģijām. Mums jāpieturas pie principa, ka drošība ir pirmajā vietā. Mums ir jāizveido regulējošs ietvers kas ļautu nodrošināt atbilstīgus līdzekļus un arī humānos resursus drošuma eh, kritēriju ieviešanai. Mums ir jānodrošina neatkarīgi kodola eksperti, kas, ļau, kas varētu izvērtēt situāciju un nepieciešama arī zināšana nodošana nākamajām paudzēm. Mums ir jārad, jāpārliecinās, ka regulātori ir objektīvi, neatkarīgi un Mums ļoti uzmanīgi jāizturas arī pret kodola atkritumu uh, apglabāšanu. Tam jānotiek ārkārtīgi drošos apstākļos. Mums gal galā jāstrādā pie šiem kopējiem drošības un drošuma kritērijiem, kas vajadzīgi mums visiem bet atcerēsimies, ka 2009. gadā mums jau bija diskusijas par kodoldrošības direktīvu, un jau toreiz, jau toreiz Eiropas parlaments apstiprināja šādus kritērijus. Diemžēl padomi tos nepieņēma toreiz, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai Eiropas parlaments Eh, saņemtu vairāk kompetences un pilnvaru tieši kodola drošības jautājumos un kodola enerģijas jautājumos. Mums vajadzētu tāpēc panākt vienošanos, kas ļautu šeit lemt ar koplēmumu procedūru. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk ir Liberatskī kungs. Viņš ir sarakstā, bet neredzu šķiet viņu zālē. Nu tad tādā gadījumā došu vārdu nākamai runātājai Gāles Peltas kundzei, lūdzu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms. Es vēlētos izteikt savu līdzjūtību Japānas tautai. Un izteikt apbrīnu viņu neparai, neparastai drosmei tiem Japānas varoņiem, kas arī šobrīd turpina cīnīties ar kodola avārijas sekām. Valsts, kuru ir piemeklējusi eh, šāda te nelaime, ir lūgusi Eiropas Savienības eh, palīdzību un koordinētu palīdzību no dalību valsta puses. Komisija darbojās ļoti operatīvi un komisāre uh, atgādināja, ka pusmiljonu cilvēku ir skāris uh, tieši šis uh, šīs dabas katastrofas un viņi saņems palīdzību. Taču mums ir arī jādara viss, lai mēs varētu tam līdzīgas, no tam līdzīgām avārijām izvairīties. Un mums ir jādara viss, lai palīdzētu Japāni, Japāņiem viņu dzīvi atgriezt normālās sliedēs. Taču šādas uh, katastrofas nevajadzētu izmantot kā argumentāciju pret atomelektrostacijām. Gluži otrādi, eh, šīs spēkstacijas ir jāpakļauj ļoti stingriem drošības kritērijiem un eh, pastāvīgi jāpārbauda. Jāizvērš plašs Eiropas konsultāciju process, un es atbalstu eh, komisijas vadlīnijas, kas uh, piedāvās eh, koordinētu drošības bāzi un nodrošā, nodrošinās eh, drošu enerģijas ražošanu atomelektrostacijās nākotnēs. Japānas eh, tautas izturēšanās ir piemērs mums visiem. Paldies un tālāk Edīta Hercoga. Paldies priekšsēdētāja komisāra. Es domāju, ka šodien mēs e, visi savā ziņā esam Japāņi. Pat e, šādu katastrofu priekšā mums ir jāsaskata e, cilvēciskā seja kododrošībai plānošana, būve, uzturēšana un slēgšana. To visu dara cilvēki, un tagad tiek pārbaudīta cilvēka izturība un zināšanas. Stress testi ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, un mums ir jāmācās nākotnē, kad varētu gadīties vēl kādas citas katastrofas. Mums nepieciešams iesaistīt Eiropas ekspertus politikas plānošanā, jāiesaista kodola spēkstaciju darbinieki, jo mums ir jāizmanto viņu pieredze un zināšanas. Uh, Un vidējā termiņā mums ir uh, vajadzīgas šādas zināšanās, jo tieši tas nodrošina paties kodoldrošību. Un es vēlos vērst jūs uzmanību uz faktu, ka, uh, ko minēja Marika Ulshoga. Iespējams, ka mēs varam nonākt uh, pie labākam atbildēm ar to, kā rīkoties ar kodola atkritumiem. Paldies, eh, cienījamie kolēģi, tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Man ir problēma, jo manā sarakstā ir apmēram 15 cilvēki, bet man ir tikai 5, 5 eh, minūtes laika, un tāpēc es došu vārdu sešiem, sadalot eh, visu vienlīdz, līdziesīgi starp politiskajām grupām. Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos pateikties Otinger kungam. Viņš atbildēja ļoti nopietni un atbildīgi. Mums noteikti vajadzētu palauzīt eh, galvas par to, vai nevajadzētu izveidot tādu 27 eh, valstu regulātoru un varbūt, ka atomenerģijas standartiem vajadzētu kļūt saistošiem, lai eh, valstis neatkāptos no tiem un varbūt, ka šis jaunais regulātors varētu runāt par uh, tūlītēju atteikšanos no kodola enerģijas tālāk, ja mēs runājam par Eirotom nolīgum, eh, nolīgumiem drošība, tur bija rakstīta lieliem burtiem, un stresa testiem ir jānotiek nekavējoties. Es domāju, ka atomenerģija ir pietiekami jūtīgs temats, un tagad Eiropa var izmantot iespēju veidot salīdzinošu pētījumu un e, ieviest visjaunākos standartus, lai e, mēs neapdraudētu turpmāk mūsu pilsoņu veselību. Paldies, Mārtiņ, kungs, lūdzu. Much, president. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka es eh, apsveicu to, cik ātri ir reaģējusi Eiropas Savienības sniedzot palīdzību Japānas pusē, un, protams, ka pievienojas visiem līdzjūtības ap apliecinājumiem, taču runājot par solidaritāti. Es domāju, ka dažas dalībvalstis rīkojas eh, varbūt ne tā, kā vajadzētu. Uh, Piemēram, Spānijas valdība ir pateikusi, ka rūpīgi jāpārbauda viss imports no Japānas, Nīderlandes valdība aicina to pašu darīt, tad ir jāpārbauda mašīnas un citas preces un tā tālāk. Tās visas ir lietas, kas ir atstājušas Japānu. Uh, divas, trīs nedēļas vai divas, trīs mēnešus pirms eh, zemestrīces. Kāda tad tā vairs solidaritāte ar Japānu? Tādēļ vajadzētu saukt šīs eh, dalībvalsts pie kārtības. Nu, nevajag eh, lūdzu šādu te panikas celšanu. Paldies, Mārtiņ kungs. Holskundze. Man pārsteidz tas, ka komisāri tika ārkārtīgi optimistiski par to, ka Fukushimā situācija varēs sakārtot pāris dienās. Eksperti runā par nedēļām un mēnešiem. Un joprojām izplatās radiācija, kas joprojām izplatās un piesārņo pārtiku un ūdeni. Es apsveicu stresa testu ideju, taču tas neatbild uz galveno jautājumu. Jautājums ir, uh, vai mēs vēlamies pieņemt šo te pieaugošo atomreaktoru risku, jo Zeme arvien biežāk piedzīvo ekstremālas eh, dabas apstākļus. Eh, Kodola reaktoru drošību, prota, eh, diemžēl nevar pilnībā nodrošināt, ņemot vērā dažādas katastrofas kur eh, ļoti daudzi dzīves un sadzīves eh, līmeņi, eh, līmeņi tiek skarti, tiek pārtrauktas energoapgādes līnijas, komunikācijas un sakarlīnijas un tā tālāk. Vai mēs tiešām vēlamies uzņemties šo risku? Paldies! Ferēras kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! protams, kas pauž solidaritāti ar Japānas eh, ļaudīm un izsaku līdzjūtību visiem upuriem. Eh, šo katastrofu eh, radīja šī te katastrofa radīja, dabas katastrofa radīja uh, kodola katastrofu Fukushimā. Un uh, Šī spēkstacija bija ārkārtīgi droša, taču tas parāda, ka pat visdrošākā spēkstacija var ciest, un tas var atkārtoties arī citās spēkstacijās. Tādēļ mums ir jāmācās no Fukushimas piemēra. Mums uh, ir jāpaukstina kodols staciju drošība, īpaši veidojot dzēsēšanas sistēmas. Līdz ar to mums vajadzētu arī panalizēt, kāda ir situācija mūsu esošajās uh, spēkstacijās un kā tās var stāvēt pretī zemestrīcēm un tsunami. Uh, eh, bet ir jāpaskatās arī, kādas riski eh, šī enerģētika var radīt nākotnē, ko darīt, lai viss būtu drošs, un cilvēki ir jāinformē par riskiem, uh, un uh, ierobežojumiem, kādi pastāv citiem enerģijas avotiem. avotiem. Grazie, prezidente, onorevoli kolēģi. Rosīkungs, paldies. Solidaritāte mm, ir jāizrāda Japānas e, iedzīvotājiem, jo viņi ir saņēmuši ārkārtīgi lielu uh, triecienu. Bet uh, tas viss ir parādījis to, ka uh, Eh, Japānas eh, energotīkls ir ļoti ievainojams. Daudz sistēmas ir novecojušas, un tādēļ mums ir jāpadomā par Eiropas atomenerģētikas sektoru. Mums nevajadzētu, protams, paļauties panikai un tulīt eh, no tā visa atteikties, taču mums ir jābūt drusmīgiem un jāpaskatās, jāveic zinām inventarizācija mūsu atomreaktoriem. Un uh, šī katastrofa var radīt arī finansiālu katastrofu uh, Japānā un tas var, protams, skart valstis, kas ir cieši saistīts ar Japānas ekonomiku. Valdība, kurai nav vairākumu parlamentā, viņiem, protams, krāsies vēl grūtāk. Vērtmans kundze tagad lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, pašā sākumā es vēlējos paust savu līdzjūtību Japānas pilsoņiem. Traģiskais negadījums ir novedis pie vienas no skaļākajām atomkatastrofām uh, visā vēsturē, bet es ceru, ka beidzot uh, attieksies arī visi kodola enerģijas atbalstītāji un sapratīs, ka daba nepazīst drošības standārtus un negadījumi nepazīst valstu robežas. Uh, Mēs atceramies arī Černobiļu, tagad ir Fukushima. Beidzot ir pienācis laiks, lai kodola enerģijas piekritēji parūpētos par cilvēku un dabas labklājību un aizsardzību un nostādītu to pāri finansiālām interesēm. Atteiksimies beidzot visā Eiropā no atomenerģijas un atbalstīsim atjaunīgos energoavotus. Paldies! Un visbeidzot, Masārus kungs. Ďakujem, pani predseda Japánban a földrengést követő cunami volt a közvetlen... Paldies! Cunami eh, Japānā sekoja zemestrīcei un pēc tam bija kodola enerģijas katastrofa un, protams, tas nodarīja lielu kaitējumu visai sabiedrībai. Tagad mēs sākam runāt par AS stresa testiem. Protams, mums ir eh, jādebatē par to, lai vispār eh, vajadzē, vajadzētu attaisnot atomenerģijas nākotni. Mēs ceram, ka cilvēki būs daudz uzmanīgāki pēc šīs traģēdijas, bet eh, ir jāsniedz atklāta informācija sabiedrībai, lai varētu uzlabot drošības. Uh, pasākumus. Jāņem vērā, ka uh, Eiropā ir pilnīgi atšķirīgi klimatiskie apstākļi. Mēs nepieredzam ne cunāmi, ne zemestrīces, līdz ar to mēs nevaram vilkt tiešas paralēles uh, starp Japānu un Eiropu. Kodola enerģija noteikti var būt energo kokteļa sastāvdaļa un vēlējos paust līdzjūtību mūsu Japānas draugiem. Paldies! Tagad došu vārdu apkopojumu veikšanai. Un pirmais uzstāsies komisārs Otingers. Lūdzu, jums vārds. Mani, Priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas, godātie kungu deputāti. Ļoti uzmanīgi klausījos jūsu uzrunās, vēlējos pateikties par jūsu lietišumu un jūs paudāt arī savu līdzjūtību, nebijāt vienaldzīgi, teicāt, ka ir jāpalīdz Japānai. Īsnībā šeit vairs nav daudz ko piemetināt. Uzklausot prezidējošās valsts pārstāvs izteikumus, mēs saprotam, ka ir jārunā galvenokārt par aizsardzību no katastrofām, gan kā Haiti, gan kā Pakistānā. Runāsim par dažādu katastrofos un komisija savos paziņojumos varētu runāt par spēcīgāku cīņu pret katastrofām. Mums ir jāuzlabo sadarbība, jāpadomā par labākām katastrofa aizsardzības procedūrām visā Eiropas Savienībā, un eh, šiem mehānismi ir jāparedz ar attiecīgu finansiālo segumu, un viss ir jādara Eiropas līmenī. Protams, mēs esam gatavi uzklausīt uh, eh, konkrētus priekšlikumus, esam gatavi izteikt priekšlikumus padomēji un parlamentam. Runājot par energopolitiku Eiropā un uh, ma, no Japānas gūto mācību, manuprāt, mums no sākuma ir uh, augstasinīgi jāvērtē fakti, realitāte. Jābūt godīgiem Vācijas valdību. Tā partija, kuru pārstāvu es, mēs runājam par eh, pārmaiņām, un tagad eh, jau ir beiguši darboties septiņi atomreaktori. Eh, daudz kolēģi bija ļoti skeptiski noskaņot, viņi neticēja, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Tas nozīmē, Mums ļoti rūpīgi vajadzētu pārbaudīt, vai uh, citu pozīciju cienīšana uh, nebūtu pareizā pieeja. Pirms dažiem gadiem parlamentā es teicu, ka jā, uh, mums vajadzētu izmantot kodola enerģiju kā pastāvīgu uh, energokokteļu sastāvdaļu, bet otrām kārtām es arī cienu uh, kompetences. Eiroatom līgumu esmu ļoti rūpīgi izlasījis, un es esmu iepazinies arī ar kodolenerģijas drošības direktīvu, ko uh, mēs eh, pieņēmām pirms diviem gadiem. Protams, šeit ir ļoti daudz formālu priekšrakstu, šeit ir runāts par iestādēm, kas ir jāizveido, par informēšanas saistībām. Uh, drošības saistībām, bet tur netiek piedāvātas eh, nekādas materiālas eh, nostādnes, runājot, piemēram, par celtniecības tehniku, uzņēmumu tehniku. Nu, viss tur tas tā diezgan vispārīgi ir minēts. Ja jūs kā parlaments arī šodien eh, piedāvājat paplašināt Eiropas līmenī pastāvošo likumdošanu, es labprāt atkārtošu to, ko jau teicu. Uh, ka nevajadzētu gaidīt dalībvalsts ziņojums līdz 2014. gadam un tikai tad sagatavot komisijas paziņojumu. Līdz ar to mums vajadzētu pieprasīt, lai šī direktīva stātos spēkā vēlākais līdz eh, šī gada jūlijam, lai tā tiktu transponēta dalību valstu likumdošanā. Un tad, ņemot vērā no Japānas gūto mācību un ieviešot stresa tēsus, testus, mēs jau nākamajā gadā varētu piedāvāt priekšlikumu no komisijas puses ar jauniem priekšlikumiem, konkretizētiem nosacījumiem, kā ievērot kodola enerģijas drošību un tad mēs Briselē jau varētu uzsākt plašu konsultāciju procesu. Es domāju, ka vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kādas ir mūsu kompetences, kādas ir Eiropas likumdevēja kompetences un kādas uh, viņu pārziņā neatrodas. Ja uh, dažas nacionālās valdības mani kritizē, ka es esmu bijis uh, pārāk tālajošs savos vērtējumos un ka es iejaucos dalībvalsts kompetencēs, nu tad es esmu šeit tā kā vidū un vidū uh, es nejūtos īpaši omolīgi, un ja jūs tiekat uh, kritizēts no visām pusēm un ka nāvāts no visām pusēm, tad jūs varbūt uh, atrodaties uz pareizā vidusceļa. No 143 AS nākamajā desmitgadē, ne tikai šajā desmitgadē, bet vēl arī tālāk un ņemot vērā uh, pašreizējo valdību nostādnes, daudzas no šīm AS, ne visas, bet daudzas joprojām darbosies nākamajās desmitgadēs. Tās ir mūsu interesēs, un, protams, mēs vēlamies arī parūpēties, lai šīs AS būtu aprīkots ar visjaunākajiem standartiem, eh, ievērotu visus drošības kritērijus un eh, būtu nekaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem. Tālāk es uzskatu, ka Eiropā eh, noteikti tiks būvētas jaunas AS. Un tas ir pilnībā dalību valstu kompetencē, to parlamentu un valdību kompetencē. Uh, Itālijā ir paredzēts referendums vasarā, uh, Un mēs vēl pagaidīsim, kas tur notiks. Un es varu secināt, ka izņemot Vāciju, katrā no 13 dalību valstīm, kurās joprojām darbojas AS, e ir uh, veikta kaut kāda ražošanas izmaksu korekcija. Protams, eh, valdības un parlamenti eh, ļoti labi zina, ko tas nozīmē. Un mums ir jāapzinās, jā, mēs runājam par Eiropu, Tas ir pareizi, bet jārunā arī par uh, pareizo jautājumu uzstādījumu. Mēs saprotam, ka visā pasaulē joprojām tiks būvētas AS vairāku gadu garumā, un arī uh, citām valstīm ir jāpieprasa ievērot visaugstākie drošības standarti. Skan izsaucina no zāles, bet diemžēl bez mikrofona. Tūrmes kungs, es tiešām eh, cenšos izteikties lietišķi, es negribu tagad kļūt emocionāls. Es arī atbildēšu jums.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 es jums neusticos, bet es jums uzticos, eh, ka G20 noteikti šie jautājumi tiks iekļaut darba kārtībā. Arī tie ir nopietni panākumi, ka tur, kur pie viena galda sēž Krievi, eh, Ķīnieši un Amerikāņi, mēs varam runāt par šiem jautājumiem, vai mēs runājam par AS plānošanu. Un, protams, eh, es zinu, ka arī jūsu valstīs lieli koncerni ir iesaistījušies šo jautājumu risināšanā. Mums no jauna ir jāizvērtē riski riski, jāveic inventarizācija, jāpadomā par augstākiem drošības standartiem, neskatoties, kurā valstī atrodas AS. Un uh, neatkarīgi no tā, vai mēs esam par vai pret kodolenerģiju, atkal skan izsaucienu no zāles, kas apgrūtina Otingeru kungu uzstāšanos, bet, diemžēl, uh, saucēji nav ieslēguši mikrofonus. Lūdzu, ļaujiet uh, komisāru kungam izteikties, saka priekšsēdētājs. Kā tas bija debats pirms diviem gadiem? Es īstenībā neesmu atbildīgs par to, ko jūs man pārmetāt, Turmes kungs. Tālāk par 2050. gada energo ceļa karti. Dāmas un kungi, Jūs īsnībā paši pārāk zemu esat novērtējuši savus lēmumus. Jums arī ir jākontrolē uh, likumdošana. Tātad 20% eh, atjaunīgo energo avotu jau pēc, 20 gad, pēc 9 gadiem. Mums jārunā par 35% 35% elektrības no atjaunīgiem energo avotiem. Mēs atrodamies uz šī ceļa un dalību valstis uh, iet ar mums soli solī. Pēc četriem, pieciem gadiem mēs varēsim uh, izmantot varbūt vēja enerģiju vairāk nekā atomenerģiju un varēsim arī pa, pa, pamazām atteikties no oglēm. Tā tad atjaunīgās energo. Uh, atjaunīgi energoavoti ir būtiskākais elektrības avots uh, Eiropas Savienībā. Un mums ir jāizstrādā savas koncepcijas un scenāriji, ir jāplēš, kas ir iespējams, bet mēs nerunājam tikai par 2050. gadu, mēs runājam par 2025. 2030. Un tieši tagad mums šis laiks ir jāizmanto, izbūvējot infrastruktūras, produktivitātes eh, kapacitātes, investējot šajās jomās un Protams, 2030. gadā nepietiks vien ar 35% atjaunīgo energo avotu šajā sadaļā. 40% plus, tas ir tas skaitlis. 40 plus, 40% plus, un pēc tam varbūt mēs jau varēsim runāt par 60%. Ja tā notiks tad mēs nevaram teikt, ka atjaunīgie energoavoti netiek pietiekami veicināti un finansēti. Nē, atjaunīgos eh, energoavotus mēs jau varēsim izmantot eh, mūsu paudzes laikā, mūsu laikos, un tie būs ļoti. Eh, tātad tie veidos ļoti liela sastāvdaļa no energo kokteļa. Fra Harmsas kundze. Harmsas kundze kliedz no zāles, bet arī nav izslēgus mikrofonu. Frau, Frau Lūdzu, nomierinieties, Hārmsas kundze, saka priekšsēdētājs. Jūs runājat par CO2 izraisītājiem, par galvenajiem emitentiem, bet tas nav viens un tas pats, saka Otinger kungs. Mēs neesam samazinājuši 2020. gadam paredzētos mērķus, tātad uh, 20% Eiropas Savienībā un 30%, ja citas valstis mūs atbalstīs, citas valsts ārpus Eiropas Savienības. Tas ir globāls mērķis. Nekādas izmaiņas šeit nav paredzēts. Mēs runājam par atjaunīgajiem energoavotiem. Mēs runājam pat par 40%. Un mēs esam radījuši fundamentu. Uh, no vienas puses mēs runājam par to, ka šis energo kokteils nav tikai dalību valstu pārziņā. Dalību valstis pat var sasniegt 50%, ja tās vēlas un ir gatavs to darīt. Un tad mēs esam izstrādājuši citus kritērijus, kāda ir jābūt finansiālajam un tehniskajam atbalstam dalību valstīs, kāda ir jābūt šai tehniskajai uh, arhitektūrai. Un uh, Turmes kungs, kādi ir šie scenāriji? Mums ir jādomā par sekojošo. Daudz runātāji jau to piedāvāja, proti par 100% eh, eh, atjaunīgo energo avotu izmantojumu. Bet jums arī kaut kas ir jādara. 194. pāns, kurā ir skaidri un gaiši rakstīts, energo kokteilis ir dalību valstu lieta. Tā ir dalību valstu tas atrodas dalībvalstu pārziņā. Un es neesmu pret šo līgumu. Protams, līgums nav galvenais bauslis, bet tas ir pamats, uz kuru balstoties es veicu savu darbu, un dalībvalstīm ir savas pilnvars un tiesības neatkarīgi vai Rīgā, Luksemburgā, vai Parīzē, vai Berlīnē, vai Londonā. Pēdējais punkts. Es ļoti uzmanīgi klausījos Devisa kunga un Halas kundzes teiktajā. Viņi abi pārstāv vienu politisko grupu, vienu, uh, politisku, uh, vienu valsti, bet viņu izteikumi bija visai pretēji. Un ja viena partija uh, lielā valstī pārstāv tik krasi atšķirīgus viedokļus, Un ja viņi pirms vēlēšanām bija pret kodola enerģiju savā valstī un iesaistījās diskusijās, bet tagad par to runā, tas norāda, ka ekoloģiskā, ekonomiskā un politiskā ziņā mēs tikai runājam par vienu daļu no procesa. Paldies! Vielen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisār kungs, Gerī kundz, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es uh, izteikšos pavisam īsi. Es domāju, ka mums ir nepieciešams izteikt līdzjūtību, bet jāsaglabā vēsu prātu, lai mēs varētu attiecīgi rīkoties. Protams, ir jāsniedz atbalsts Japānai mums ir viņi jāuzklausa, un mums ir jābūt tur, ja mēs esam viņiem vajadzīgi. Bet mums ir ar vēsprātu jādomā, kādus lēmumus mēs pieņemsim par nākotni. Mums nevajadzētu paļauties eh, spiedienam, pieņemot eh, no, eh, nosacījumus, kas ietekmēs tālāku nākotni. Es domāju, ka viss tam piekrīt. Mums ir jācenšas panākt maksimāla drošība atomenerģijas jomā, un mums ir pilnībā jāinformē savu pilsoņu, lai viņi saprastu, kāda īsti ir situācija un ko mēs īsti darīsim, kad un kā. Vēl kāda svarīga lieta ir gūt attiecīgās mācības un analizēt sekas. Analīze ir jāveic ātri, ar to nevajag vilcināties. Mums nevajag izdarīt pieņēmums, kas ne uz ko nebalstās un kam nebūs nekādas nozīmes pēc pāris nedēļām. Kas attiec uz stresa testiem, tad saskaņā ar pašreizējo likumdošanas ietvaru, e, tas bija iespējams brīvprātīgi. Un daudzi e, jau to minēja, es domāju, arī padome e, izrādījis vēlmi e, mainīt pašreizējos likumdošanas aktus, taču mums ir jāizstrādā priekšlikumi, tas ir jādara prātīgi, tas nav jādara uh, pārsteidzīgi, bet darbs ir jāsāk. Komisārs arī minēja energo kokteili un faktu, ka tas ir dalībvalsts ziņā noteiktā sastāvdaļas. Tas ir katras valsts pastāvīgs lēmums valstis eh, pašas izlem, eh, kādus energoavotus eh, īsti iekļaut šajā kokteilī, un ļoti daudz dalību valstis lieto atomenerģiju. Mēs varbūt nosakam zināmus drošības standartus, taču izvēle ir dalībvalstu ziņā. Es apsveicu arī faktu, ka komisārkungs minēja uh, Eh, savu ziņojumu, un tas varētu būt gatavs eh, jūlijā. Un visbeidzot, zinātne un pētniecība un izstrāde. Mēs par to esam runājuši par 20. Mēs esam par to runājuši 20. gada stratēģijas sakarā. Zinātniskai pētniecībai vajadzētu nodrošināt Eiropas Savienībā vislabākos apstākļus, un tieši šeit ir ļoti daudz darāmā. Mums ir jāpanāk uh, lai mums būtu visefektīvākās un vidē draudzīgākās eh, energo iegūs metodas, un to mums var nodrošināt zinātnieki. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad mēs noslēdzām debatas par šo jautājumu, un balsojums notiks rīt 11.30. Nākamais darba kārtības jautājums ir mutiskais jautājums padomēji par kopējas Eiropas Savienības pārvietošanas